lēmumu pieņemšanas procedūra, kas pasargās visus tiesiskumu pārkāpumu upurus. O, papildus visam ierosinātājiem es arī piekrītu tam, ka arī komisijai ir jābūt atbildīgai Eiropas parlamenta priekšā, un es varu jums apliecināt, ka tā šo pienākumu pildīs. Šodien mēs runājam par tiešām ļoti svarīgu ziņojumu. Uh, un domājot par to, kā mēs to īstenosim, domāju, ka uh, pavisam drīz sagaidāmās sarunas starp uh, parlamentu un padomi ka tajās pievērsīsimies ļoti būtiskiem jautājumiem, piemēram, par pārkāpuma nopietnumu. Mums ir jādefinē, kādi būs konkrētie iztēmu, iz, instrumenti, ir jāizskata septītais pants, visam ir jābūt pilnīgi skaidram, mēs nevaram pieļaut nekādas pelēkās zonas, ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kur instrumenti tiks piemēroti, lai nebūtu nekādas interpretāciju iespējas esam ļoti intensīvi sazinājušies ar saviem juridiskajiem dienestiem un esam pārliecināti, ka tas mums palīdzēs nonākt pie pavisam skaidra un nepārprotama instrumenta. Un ka būs arī uh, iespējas ar vienkāršu metodu šo instrumentu piemērot. Dalībvalstis uh, arī tiks aicinātas sniegt uh, savu viedoklī, uh, par to, vai šo instrumentu varētu uzlabot, vai to vajadzētu padarīt plašāku vai detalizētāku. Ir nepieciešams, lai mums būtu pilnīgi skaidras normas, kas ļaus vērsties pret tiesiskuma pārkāpumiem. Protams, arī ir jāparedz zināmas elastīguma iespējas, lai mēs aptvertu visas iespējamās situācijas, ar kurām Eiropas Savienība varētu saskarties, tā lai mums katrā no šīm situācijām būtu pieejams atbilstošs instruments. Mēs šeit domājam par tādu indikatīvu laika grafiku. Ir skaidrs, ka ir jāsaņem dalību valstu reakcija. Es ceru, ka mums izdosies pēc tam arī pavisam ātri virzīties uz priekšu. Bet es sagaidu, ka mēs rīkosimies ātri un efektīvi. Jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un ir ļoti svarīgi, lai komisijai būtu pieejams pietiekams laika, lai tā varētu rūpīgi un izsmeļoši strādāt, lai mēs varam uh, sākt darīt savu darba daļu, tiklīdz būsim saņēmuši reakciju no eh, dalību valstīm. To darīsim cik ātri vien iespējams. tika pieminēta informācijas amont, avoti, ko izmanto komisija. Jūs vēlaties, lai par to būtu ziņojums. Manuprāt, šāds lūgums ir pamatots. Atsaucas uz judikatūru un atsaucas uz informācijas avotiem. Tās varam iesniegt parlamentam. Domāju, ka tas būtu jums liederīgi, sīkāk un rūpīgāk izstrādājot jūsu nostāju. Eh, piemēri par to, kā individuālās intereses varētu aizsargāt. Tas ir jautājums, par ko mums vajadzēs tālāk diskutēt. Es domāju, ka šis jautājums ir nonācis ļoti labās rokās šeit parlamentā. Tas ir eh, viens no eh, pamatakmeņiem Eiropas komisijas daudzgadu finanšu schēmā 2021. līdz 2027. gadam. Eh, mūsu finanšu un ekonomiskajām normām ir jābūt robustām, mums ir jāpasargā mūsu nodokļu maksātāju un mūsu pilsoņu intereses. Uh, Ar šo priekšlikumu mēs mēģinam novērst trūkumu Eiropas Savienības tiesībās, un es ceru, ka jūs mani atbalstīsiet, mēģinot šo pastāvošo trūkumu novērst pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Es ceru, ka mums izdosies panākt labu progresu šī gada laikā, lai turpmākajā desmitgadē mums būtu pieejami lieliski instrumenti. Paldies par uzmanību! Paldies, un tagad Reģionālās attīstības komitejas vārdā Mihailovas kundze. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs. Reģionālās attīstības komiteja savā atzinumā par šo ziņojumu norāda, ka demokrātija un tiesiskums un pamatiesības ir pamata elementi, kas nodrošina uzticēšanos Eiropas Savienībai un jebkādiem lēmumiem par dažādu pasākumu īstenošanu. Ir jābūt skaidrām garantijām attiecībā uz tiesiskumu. Tam visam jābūt balstītam uz ietekmes izvērtējumu, lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienības līdzekļu saņēmēji neciestu sankciju aptvērumam un uh, apjomam ir jābūt samērīgam. Tas viss ir jābalsta uz vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm un ir jāņem vērā ekonomiskā un sociālā situācija attiecīgajā valstī. Runājot par eh, struktūru fondiem un investīciju fondiem, tur komisija īsteno savienības budžetu. Un tas būtu jāsasaist ar iespējamiem tiesiskumu trūkumiem. Tāpat arī vispārējo noteikumu regulas pasākumus varētu izmantot, lai vairotu uh, atbalsta saņēmēju aizsardzību. Komisijai būtu jāuzrauga tiesiskuma situācija dalībvalstīs, bet vienlaicīgi arī jānodrošina tas, lai dalībvalstu institūcijas turpinātu veikt uh, maksājumus, kas tām jāveic. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar. Vārds Šalca kungam. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā gribēju uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir tas, lai Eiropas Savienības budžets eh, tiktu aizsargāts vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalību valstīs. Jā, pastāv saikne starp to un uh, budžeta plāna īstenošanu saistībā arī ar ekonomisko budžeta vadību. Un Jāsaka, ka tiesu neatkarība un objektivitāte ir nepieciešamas, lai garantētu tiesiskuma princesa ievērošanu. Tādēļ mēs, AFCO, atbildīgajām komitejām, esam ierosinājuši šo dalību valstu pienākumu sadarboties šajā jomā neatkarīgi no konkrētas īstenošanas un uh, tātad šo sadarbību um, savienību uz uh, so, finanšu solidaritātes interesu vārdā, lai tas tiktu garantēts likumdošanā. Un mēs gribētu, lai komisija nodrošinātu to, ka gala labuma saņēmēju intereses uh, tiktu garantētas. Tieši tādēļ mēs gribētu uh, lai komisija uzņemtos pienākumu, izvērtējot ierosināto pasākumu ietekmi uh, uz uh, dalībvalstu budžetu. Un uzskatām, ka Eiropas parlamenta informācijas sniegšanas tiesība, ka tai vajadzētu būt uh, spēcīgāk atspoguļotāji procesā. Visam šim procesam ir jābūt uh, caurskatāmam un tam ir jāatbilst samērīguma principam. Paldies! Paldies! Un tagad uzklausīsim politiskās grupas, ETP grupas vārdā Greslas kundze. Pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Um, mums, uh, mūsu priekšā ir priekšlikums, ar ko saistu lielas cerības. Tas ir pirmais priekšlikums, uh, kurā tiek uh, runāts par tiesiskumu un tā saistību ar budžetu. Vēlējos pateikties kolēģiem par sagatavoto ziņojumu. Eh, regulas mērķis ir novērst būtisku trūkumu Eiropas Savienībā, tad šo vājo punktu dalību valsts ar eh, koruptīvām valdībām. Korupcija ir liela problēma. Mēs redzam, ka valstu vadītāji izmanto savu ietekmi, lai uh, vie, sniegtu vieglāku piekļuvi saviem radiem un draugiem Eiropas Savienības līdzekļiem. Uh, un mums ir jāmeklē risinājumi šādām problēmām. Un ar 7. panta procedūru šādu problēmu mēs neatrisināsim. Un, manuprāt, tas pilnībā neaptver to problēmu, ar ko vēramies cīnīties. Un komisārs arī savā runā to pieminēja, proti, kas uh, notiek, ka saskaramies ar krāpšanas gadījumiem vai naudas atmazgāšanas gadījumiem, ko darīt gadījumos, ja tur ir iesos, iesaistītas augstas amatpersonas. Šis priekšlikums noteikti neatrisinās visas problēmas, bet es ceru, ka komisija spēs um, to īstenot. Uh, nodokļu krāpšana Tas arī ir viens būtisks jautājums. Es ceru, ka ar šo priekšlikumu mums izdosies novērst radikālus pārkāpumus. Paldies! Paldies! Tagad sociāldemokrātu grupas vārdā uz divām minūtēm deputātā Jela Sendere. Paldies priekšsēdētājai! Es vēlos pateikties referentei Guardas Savalai, referentam Sarvamā par ieguldīto darbu, kurš bija ļoti sarežģīts. Arī es dotu priekšroku tiešām sankcijām no padomas puses un nevis nosūtīt eh, parlamentam eh, un eh, komisijai uzdevumu, kas būtu jāpabeidz viņiem Bet katrā ziņā, es domāju, gan Sarvamā kungs, gan Gvardija Savals kundze ir sagatavojuši labu tekstu, kurā parādās uh, eh, būtiskākais šajā jomā, jo ja neatkarīgā justīcijā, uh, judikatūrā tiek ievērota, tad ir jādomā par mūsu pilsoņu, par gala saņēmēju aizsardzību. Iespējams, mums ir jādomā par iespējām mainīt eh, valdību ieradumus eh, attiecībā uz finanšu sankcijām, bet neskarot gala saņēmējus. Es saprotu dažādus apsvērumus, taču mums ir jāņem vērā tas, ka mēs nedrīkstam pieļaut uh, Eh, papildu riskus. Es uzskatu, ka mēs varēsim stāvoklim sekot eh, cieš, eh, daudz tuvāk un ciešāk. Manuprāt, šis teksts ir sagatavots labi. Ja mums izdosies to labi īstenot, tad arī mums izdosies panākt to, par ko mēs runājam šorīt, lai izveidot Eiropu, kura pasargā ir jāparedz garantijas, lai dotu iespēju pasargāt. Un šajā gadījumā šis teksts arī eh, kalpos šim nolūkam. Paldies! Paldies! Un tagad teica ir grupas vārdā deputāts Čarnēckis. Viena minūte jūsu rīcībā. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Priekšsēdētāji, komisāri, kungs, dāmas un kungi, es piekrītu savai kolēģei Alēs Sanders kundzei ka mums ir jāpasargā Eiropa no tiem, kas vēlas to iznīcināt. Jātājums jau nav par to, kas vēlas iznīcināt Eiropu. Vai um, tie ir tie, kas uh, uzsāka eiroskepticisma vilni dalību valstīs, vai arī ir uh, tie, kas vada atsevišķas dalību valstis, uh, vai tie ir cilvēki, kas iziet ielās, uh, protestējot, esam redzējuši to vairākās vietās Eiropā - Itālijā, Austrijā, Čehijā, Polijā vai Ungārijā. Sarvamā kungs. Uh, pavisam pareizi izteicās pieminot Pandoras lādi, bet šo lādi mēs nedrīkstam atvērt ar šādiem priekšlikumiem, kuri varētu tik nepareizi vai slikti interpretēti. Uh, Uh, komisāra Ettingera valsts uh, tā, protams, ir uh, tiesības izvē, ievēlēt savu prezidentu saskaņā ar uh, konstitūciju mēs nevēlamies iejaukties jūsu prezidenta vēlēšanu procedūrā, bet šādai vēlmē un attieksmē vajadzētu būt apusējai. Šāda iejaukšanās Ungārijas procesos arī nav demokrātiska. Paldies! Kiitoksia puhemies. Jätenmäki kundze, divi ar pus minūtes. Paldies! demokrātija un tiesiskuma princips ir visu dalību demokrātisko valstu pamatā. Ja tiesiskuma princips netiek ievērots, tad arī tiek apdraudēta sadarbība starp visām dalību valstīm, un tas negatīvi ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Ja kāda valsts kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, tai ir jāizpilda noteikti kritēriji. Šeit mēs runājam par kopīgu atbildību, bet gribēju tikai norādīt, ka pašreizējais priešlikums neatrisina visas problēmas. Mums ir ļoti daudz cerību un vēlmju, bet šajā priešlikumā tiek runāts par Savienības budžeta aizsardzību, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši bet arī ir ierobežojums, proti, ka vispārējiem trūkumiem ir jābūt saistībā ar tiesiskumu. Ja tā tas nav, tad nekādas pārkāpuma procedūras nevar tikt ierosinātas. Šis priešlikums neatrisina problēmas, ja ir vispārēja rakstura problēmas ar tiesiskuma principu dalību valstī. Es uzskatu, ka šī mehānisma īstenošana praksē varētu būt diezgan smagnēja. Mēs esam ierosinājuši konkrētus grozījumus, bet es uzskatu, ka tiešām būs ļoti sarežģīti garantēt gala labuma saņēmēju intereses. Mana politiskā grupa atbalsta šo priekšlikumu kopumā, bet no juridiskā viedokļa šī regula ir visnotaļ sarežģīta un birokrātiska. Būs interesanti redzēt, kā tā funkcionēs praksē. Nerida kundze. Tā ārasara mār, tā šeit dolīja. Paldies. Iepazinos ar dokumentu un jāsaka, ka man ir zināmas bāžas. Pirmkārt, to ir ļoti grūti saprast. Lai gan mēs runājam par tiesiskumu, faktiski mēs to visu padarām par politisko instrumentu. Nu, un ir tiešām grūti īstenot uh, noteikumus vienā virzienā un ne citā. Man tiešām satrauc, uh, kādas sekas tam visam varētu būt. Te varētu būt priekšrocības bagātajām valstīm. Nu, un man šķiet, ka te tiek radīta tāda situācija, kad valstis nebūs atbildīgas par līdzekļiem, kas nonāk to rokās, bet mums taču ir jāaizsargā Eiropas Savienības budžets, un komisijai nevajadzētu būt tādai varai. Proti pieņemt lēmumus, kas ir saistīti ar tiesiskumu atsevišķās valstīs. Komisija ļoti labprāt atkāpjas un neko nedara tad, kad uh, mēs vērojam to, kas notiek Spānijā un uh, Katalonijā, kur cilvēki vēlas brīvi balsot. Nu tad komisija sēž malā un neko nesaka. Nu, jautājums ir, kā mēs varam nodrošināt vienlīdzību visā Eiropas Savienībā. Te daudz tiek runāts eh, par komerciālu raksturu jautājumiem. Un eh, šeit eh, labumu gūs tie, kas nostāsies komisijas pusē. Nu, vajadzīga lielāka skaidrība. Domājot par dažādajiem pilnvarojumiem un atšķirīgo situāciju dalībvalstīs. Nu, lūk, un pilnīgi noteikti ir valstis, kur uh, līdšanējie Eiropas līdzekļus saņēmēji nesaņems atbilstošu aizsardzību. Nu, es nezinu, vai tik daudz būtu jāpievērš uzmanība tam, kas notiek politiski šajā kontekstā. Es aicinātu komisiju vēlreiz pārskatīt savu priekšlikumu un mazliet mazināt pašiem savas pilnveras. Paldies! Eiropas brīvība un tiešās demokrātijas grupas vārdā Arno Kungs. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Nu, manuprāt, šīs, šajās debatēs galvenais jautājums ir, kādos apstākļos mēs izmantosim piedāvāto. Ja runa ir par krāpniecību, par eh, nodokļu maksātāju naudas eh, nepareizu izlietojumu, nu, tā ir viena lieta. Un tur es domāju, ka neviens neiebildīs. Uh, ka šādas situācijas ir jārisina, bet, ja runa ir par tādu situāciju, kad Eiropas Savienība uzskata, ka dalībvalsts ir rīkojusies nekorekti, nu, tad pieņem tādu politizētu lēmumu pret attiecīgo dalībvalsti, nu, tad tā ir pavisam cita lieta. Nu, un uh, man liekas, uh, ka šeit arī kolēģim ir taisnība. Bāžas mums ir par procedūru, kā tad komisija rīkosies. Nu, un padomē būs iespēja reaģēt un predarboties. Jo citādā gadījumā līdzekļu piegāde tiktu pārtraukta. Nu, tad tik daudz nav pierādīšanas pienākums, cik varbūt tas nepareizais virziens. Proti, no sākuma vajadzētu būt pierādījumiem, ka kaut kas nav kārtībā. Uh, nevis otrādi. Nu, un man bail priekšādētāji, ka šeit praksē varētu rasties tāda situācija, ka faktiski nevēlēta komisija lems par likumīgi vēlētu valdību darbību. Nu, tad lēmums par sankciju uzlikšanu vai nē, nu, tas varētu būt uh, lielā mērā saistīts ar uh, konkrētās dalībvalsts popularitāti vai nepopularitāti Eiropas Savienībā. Nu, vai nu tā būtu Polija, Ungārija vai Spānija. Uh, Galu galā var atrasties tāda situācija, ka um, mēs vairāk runāsim par šķietamību un politizētiem ieskatiem. Ja Eiropas Savienība tik tiešām vēlas demonstrēt savu apņēmību aizsargāt tiesiskumu, nu tad vajadzētu īstenot labākās prakses, pārņemt to valstu piemēru, kas seko tiesiskumam. Manuprāt, šādu ideju priekšlikumā trūkst. Paldies! Žaltika kungs, viena minūte. Ten projekt Komisija Europejskiej <clears throat> to ostateczny krok do przejęcia całkowitego. Eiropas komisijas priekšlikums ir tas pēdējais solis, lai pārņemtu pilnīgu varu pār dalību valstīm. No ar šādu priekšlikumu komisija spētu gluži vienkārši apturēt finansējumu tiem netīkamajām valstīm. Uh, neatkarīgi no um, tā, ka nav te. Pat dalībvalstis ir izdarījuši kādus komisijas parādu nepieņemumus pārkāpumus vai nu pret migrantiem vai uh, homoseksuāļiem, un tad gluži vienkārši tās tiktu sotīta, sodītas ar finansējuma apstiprinā, a, a, apturēšanu. Uh, komisija tad uh, komisijas līdzi mums nav pieņēma. Mēs esam nodibinājuši partiju Pol Exit, lai uh, vērstos pret šādām darbībām. Mēs uh, vēlamies palikt daļa no Eiropas Savienības, bet kā neatkarīga un suvenē, suverēna valsts. Bet ja Eiropas Savienība vēlas kļūt par tādu uzraugošu val, varu un izturēties pret mūsu val, valsti kā pret savu koloniju, tad mums ir jāiestājas pret to. Es aicinātu kolēģus reģistrēt, nodibināt līdzīgas kustības partijas savās valstīs, lai mēs veidot tādu Eiropas Savienību, kāda tāda bija no pirmsākuma vai arī tad veidosim jaunu Eiropu. Paldies, Montela kundze, viena minūte, brīvā deputāte. Cilvēktiesību deklarācijas trešajā pantā ir pilnīgi skaidri norādīts. Suverenitātes princips eh, balstās uz nāciju. Neviens indivīds eh, nevar pār to īstenot autoritāti. Savukārt, piešķirot komisāriem sankciju pilnvaras predalību valstīm, kuras neievērotu tā saucamās Eiropas Savienības e, vērtības, jūsu teksts pārkāpja tautu tiesības un valstu tiesības lemt par politiku, ko tās e, vēlētos īstenot. Saskaņā ar uh, judikatūru Orbānu var liekt finansējumu tikai tāda iemesla dēļ, ka tas eh, ir slēdzis universitāti vai atsakās atvērt robežas eh, visam pasaules postam. Mm. Tas atgādina Brežņeva laika procedūras. Lai gan Eiropas Savienība izliekoties par demokrātiem tiesiskumu, uh, Eh, šķiet, ka ir uzsākos iet pa to pašu ceļu, ko savu laiku eh, PSRS, kuru tā ļoti cītīgi imitē. Paldies, priekšsēdētāji! Tālāk dodu vārdu deputātam Marinēskos pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Es uzskatu, ka mums šī regula ir nepieciešama. Eiropas lēmumu pieņemšana ir jābūt efektīvai, visi noteikumi ir jārespektē, un ja kāda no vērtībām netiek respektēta e, vai tiesiskums netiek ievērots, tad ir jāparedz iespēja iejaukties un pasargāt Eiropas līdzekļus. Tiek Eh, svītrot atsevišķi neskaidrības, tomēr tekstā vēl ir vairāk aspekti, kas ir jāuzlabo. Taiskaitā tas attiecas uz tiesiskumu, uz budžeta aizsardzību. Eh, pasākums sankciju proporcionalitāte nav noteikta saistībā ar nodarīto pārkāpumu, nav piedāvāts pietiekam daudz garantiju, ko saņems uh, labumņēmēji, ja netiks piešķirts vairāk valstī maksājums attiecīgajā valstī. Tāpat vairāk jautājumu pārklājas ar līgumu 7. pantu. Es domāju, ka sarunās ar padomi tiks kliedētas visas neskaidrības un tiks sagatavots regulējums, kas kalpos mūsu pilsoņu interesēs. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Izabela Tomām. Paldies, priekšsēdētājs, komisārs, dārgie kolēģi. Demokrātija ir kaut kas ļoti vērtīgs, trausls un pārāk vērtīgs, lai eh, kaut kas pārāk vērtīgs, lai to atstātu tikai valdību uh, rokās. Tāpat atsaucos uz uh, cilvēktiesību hārtu Eiropas Savienībā balstās uz demokrātiju un cilvēktiesībām un tiesiskumu. Tomēr pēdējo gadu laikā tie pārkāpumi, kas šķiet nāk no citiem laikiem, kas ir nepieļaujami, ir parādījušies pret preses brīvību, pret tiesisku, tiesu neatkarību, pret cilvēktiesībām. Un, diemžēl, tie tikai pieaug viscaur Eiropā. Piebildīšu, ka neviena dalībvalsts nav pasargāta pilnīgi steidzami Eiropas Savienībai ir jāparedz savā rīcībā pietiekami efektīvi instruments, lai tā varētu vērsties pret vajadzīgām valdībām. Paldies komisijai par šo iniciatīvu, it īpaši kolēģiem Guarda Sabalai un Sarvamā, kuri ir strādājuši, lai veidot šo mehānismu, kas ir balstīts uz Eiropas Savienības vērtībām, līguma otro pantu un ņemot vērā mūsu juridiskās sistēmas trūkums, kā to norādīja komisārs Otingers. Tomēr, eh, meklējot juridisko bāzi, šis mehānisms tiek piestiprināts Eiropas Savienības budžetam, tāpēc mums ir jābūt ļoti vērīgiem tajā, kā šis mehānisms tiks īstenots divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, attiecībā uz tā īstenošanu, lai sankcijas tiktu uh, vērstas pret valdībām un nevis pilsoņiem, kur ir fonda saņēmēji, jo būtu pilnīgi absurdi, ja studenti, universitātes, pētniecības laboratorijas, reģioni vai lauksaimnieki, kuri izrādītos cietušie tad, kad viņu valdības nerīkojas pienācīgi. Tas būtu kā dubultsots. Tāpat mums ir jābūt vērīgiem, lai nepieļautu, ka šis tiesiskuma aizsardzības instruments nekļūtu par budžeta pārvaldības instrumentu vai budžeta deficīta pārvaldības instrumentu, ņemot vērā mūsu budžeta nabadzību. Es ceru, ka komisija šeit neizjutīs nekādu vilinājumu. Paldies! Priekšsād, eh, nākošais runātājs deputāts Hužmo. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Vēlējos norādīt, ka lai gan uh, referentiem vajadzēja noteikt konkrētus kritērijus, lai noteiktu uh, tiesiskuma trūkumus uh, par spīti tam šajā priekšlikumā diezgan daudz kas trūkst. Un, ja te es gribētu pieminēt arī uh, revīzijas palātas lomu. Un šajā gadījumā uh, ir jādomā, vai finanšu uh, līdzekļu ierobežošana uh, ir nepieciešama, ja netiek ievēroti uh, finanšu disciplīnas noteikumi. Mums ir uh, piemērs ar uh, Franciju. Francijai ir 3% parāds, un Francija nekādu sodu nepaņē, nesaņēma. Un šie mm, jaunie instrumenti, kas būtu uh, tagad mums jāpiemērā, manuprāt, ir bezatbildīgi. Un tādēļ polijas delegācija ir pret šo ziņojumu. Mist. Alikungs pusotru minūte. Paldies, priekšādātāji Otinger kungs. Lai aizsargātu Eiropas Savienības intereses un budžetu nākamajā DFS, mums ir nepieciešams tāds regulējums, kas nav sankciju mehānisms, bet gan nodrošina korektu finanšu pārvaldi. Eiropas Savienības vērtības, kas ir uzskaitītas otrajā pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību, tāpat arī Kopenhāgenes kritērija, kur starpā ir arī pamatiesības. Uh, Tiesiskums ir sasaistīts ar Eiropas Savienības interešu aizsardzību un korektu finanšu pārvaldību. Ir jāizveido neatkarīgu ekspertu panelis, kas varētu īstenot ikgada izvērtējumu attiecībā uz tiesiskumu situāciju visās dalībvalstīs. Komisija, pieņemot lēmumu, tad ņemtu vērā šāda paneļa viedokli. Lai aizsargātu atbalsta saņēmējus, regulāri nepieciešams iekļaut papildu pasākumus, un komisijai vajadzētu nodrošināt, ka jebkāds eh, naudas daudzums, kad atbalsta saņēmējiem pienākas, gal galā tiek arī sekts. Un ir jādomā par vienlīdzību, ja runa ir par parlamentu lomu, pieņemot kaut kādus pasākumus vai tos atcaucot. Gribam būt vienlīdzīgi ar padomi. Uh, Un budžeta rezervē būtu ieskaitāmi attiecīgie naudas apjomi tikai tad, ja abas institūcijas tam piekrītu. Paldies, Viegas kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ar šo priekšlikumu tiek domāts paredzēt noteikumus finansējumu piešķiršanai dalībvalstī, eh, balstoties uz tiesiskumu kritēriju. Bet kā slems par šo tiesiskumu, vai Eiropas Savienība kontrolēs eh, eh, dalībvalstu funkcionēšanu. Eh, tā Eiropas Savienība, kur noraidīja referendumu rezultātus eh, eh, Īrijā, Nīderlandē, Francijā, vai šī Eiropas Savienība, kura nepieņem referendumu rezultātu apvienotajā karalistē, kur tauta izteicās par izstāšanos no Eiropas Savienību, vai tā ir Eiropas Savienība, kur slavina Eh, privātā un publiskā kapitāla saplūšana, Eiropas Savienību, kuļa, kura ļauj vidusjūrā iet bojā tūkstošiem. Be, eh, E, bēgļu un kriminalizē e, tās organizācijas, kuras mēģina tos glābt, es baidos, ka šeit pietrūks leģitimitātes. Tautu suverenitāte e, balstās uz faktu lemt par savu nākotni brīvi un izvēlēties savu attīstības modeli pat, ja šis modelis nebūtu tas, ko vēlas paredzēt vai norādīt Eiropas Savienību. Un tāpēc mēs šo instrumentu dedzīgi noraidīsim. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Elīsens uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam šeit par Eiropas Savienības budžeta aizsardzību eh, trūkumu gadījumos eh, tiesiskumā dalību valstīs. Atbilstoši virsrakstam šeit ir runa par sankcijām valstīm tādām kā Ungārija, Polija, kuras neatbilst Eiropas Savienības redzējumam vai tā saucamo universālo vērtību ievērošanai tiktu pieņemti papildu fiskāli jautājumi Šajo, šajā gadījumā solidaritāte ir uh, obligāta, tā skaitā budžeta ziņā. Tad, kad tiek uh, paredzēti šie aspekti, ir jāņem vērā dalību valstu solidaritāte. Šajā gadījumā tieši tiek skartas eh, Ungārija un Polija valstis, kuras pēc desmit gadiem komunistu diktatūras atrodas specifiskā stāvoklī. Mēs balsosim pret šo ziņojumu. Paldies! Nākošais runātājs deputāts eh, Šmitas pusotru minūti. Paldies, komisijas pārstāvi kolēģi. Mani ir nedaudz pārsteidzis tas, kādā virzienā ir iegājuši šī diskusija. Uh, Eh, nu, nu ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ka Eiropas finansējums nav dāvanas, bet gan investīcijas. Un, ja kādā dalību valstī ir bijuši kaut kādi pārkāpumi, tad mums ir jābūt iespējām pret to vērsties. 80% no Eiropas 2017. gada budžeta tika izsniegti dalību valstīm, un tādēļ mums ir jābūt drošībai, ja ir notikusi tāda krāpšana, pret to ir jāvēršās. Piemēram, valsts 2000, Polija 2016. gadā saņēma 10 miljardus eiro, Ungārija 4,5 miljardus, Čehija 6 miljardus eiro, un šajās valstīs ir uh, uh, bijuši būtiski pārkāpumi. Komisijai ir jābūt pieejamiem instrumentiem, lai līdzekļus iesaldētu vai apturētu līdz brīdim, kad dalībvalsts ir novērsusi trūkumus. Uh, Un tas, protams, ir jāsasaista arī ar Olaf darbību. Lī, Eiropas Savienības uh, līdzekļi atgādināšu, tās nav dāvanas, tās ir investīcijas. Un ja šio, šo līdzekļu saņēmēji neizpilda visus nosacījumus, tad ja mums ir jābūt iespējai pret to vērsties un ir jāievēro Eiropas regulējums. Kienge. Paldies, nākošais runātājs deputāti Kiengē. Paldies, priekšsēdētāji kā mēs varam prasīt no Eiropas pilsoņiem, lai tiktu respektēti e, līgumu principu un vērtības? Ja? Dalībvalstis pašas nerespektē savus pienākumus un pateicoties kopējai kultūrai tiesiskuma eh, ziņā mēs varam stiprināt pilsoņu uzticību Eiropas Savienībai, garantēt eh, efektīvu lēmumu izpildi. Tāpēc tiesiskuma trūkums dalību valstīs šajos gadījumos ir jāparedz sankcijas. Tā izskaitā palīdzot atjaunot pilsoņu uzticību Eiropas Savienības institūcijām. Es neizprotu tos iemeslus eh, grozījumiem, kas paredz svītrot atsevišķus nosacījumus. Mums ir jānodrošina tiesas tiesību veicināšana, eh, Eiropas projekta leģitimitātes eh, aizstāvība un tāda Eiropa, kas aizstāv savus pilsoņus. Paldies, nākošais runātāja Zedēļa Tomašiča. Paldies, priekšsēdētājs. Eiropas Savienība balstās uz kopīgām vērtībām un uz kopīgām interesēm. Un tas fakts, ka šīs vērtībās. Vērtības nerad tiek pakļautas interesēm, bet uh, abi šie jautājumi ir jāskata kopīgi. Ir skaidrs, ka dalībvalstis, kuras neievēro līguma prasības, nevar saņa, izpildīt savas intereses, izmantojot Eiropas eh, finansējumu, kas ir visu rīcībā. Taču teorija un praksa ir atšķirīgas lietas. Līdz šim interpretācija tam, kas ir pamatvērtības, bija visai plašā. Un tas tika attiecināts tikai uz valstīm, kuru redzējums tiesiskumam atšķiras no komisijas redzējuma. Taču ir skaidrs, kam kalpo šie mehānismi, un es nevarēšu balsot par šo ziņojumu. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti deputāts Brīvā. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, baidoties, ka daudz mani kolēģi iegūs vietas parlamentā eh, nākošajā gadā. Eh, tiek paredzēti represīvi pasākumi, viens no tiem eh, mazināt vai atcelt finansējumu dalību valstīm, kuras pārkāp tiesiskumu. Turklāt komisija varēs nogriezt finansējumu, kurai valstī, kur nepakļaujas tās kaprīzēm. Uh,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 veicināt eh, budžeta samazinājumu, varēs izraisīt eh, šādas sekas. Eh, jāpatur prātā, ka finansējums nāk no dalībvalstīm komisijai, un lai kā komisijai nepatiktu, dalībvalstīs Ungārijā, Polijā un Itālijā valdības ir ievēlējušas tautas. Tāpēc mēs noraidām jebkādus nosacījumus finansējuma piešķiršanai. Paldies! Nākošais runātājs, deputāts eh, Deutsch uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi! Šķiet, eh, ka pastāv sava veida institucionāls fetišisms, eh, kas man ir neskaidrs. Eiropas institūcija uzdevums ir panākt to, lai tiktu ievērots tiesiskums. Darbie kolēģi, Eiropas eh, Savienības institūcijām ir jākoncentrējas uz Eiropas pilsoņu brīvību garantēšanu. Un šim nolūkam ir jāpanāk tas, ka Eiropas Savienība ir plaukstošs reģions, garantējot mieru un e, labklājību. E, To nodrošina tiesiskums. Likumdošana, institūcijas noteikumi ir, lai kalpot šim mērķim. Protams, ir eh, atsevišķas parādības, kuras eh, rada risku tiesiskumam, bet lai notiktu, kas notikdams, Eiropas Savienība nevar pieņemt lēmumu ar kuru tā paredz eh, pasākums pret tiesiskumu, it kā tiesiskuma aizsardzībai. Un komisijas priekšlikums ir vājš, tas turklāt ir vēl vairāk atšķaidīts eh, no parlamenta puses. Tas eh, skaidri nenorāda, kādi noteikumi tiek īstenoti, kāds ir šo procedūru mehānisms pirms tiek mm, noteikts finansiālas eh, sankcijas. Šis priekšlikums ir pretiesiskums, mēs to nevaram atbalstīt, aicinam jūs to neatbalstīt. Danke, Herr Präsident. Kona kungs, paldies priekšsēdētāji komisāri kungs, kolēģi. Kādēļ mēs atkal šodien runājam par tiesiskumu? Eh, Tās ir viens no tematiem, kas uh, uh, ir aktuāls mūsu pilsoņiem, bieži vien izskan jautājums, kādēļ nekas netiek darīts pret valdībām un valstīm, kas ir pārkāpuši spēles noteikumus, kas ir pārkāpuši demokrātiskās vērtības. Un Mums ir arī jāgarantē tas, lai atbilstoši Eiropas finansējumu, finansējumu līdzekļu izlietojums tiktu īstenots. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka mums tagad tiek piedāvāts šis uh, instruments, bet tas nedrīkst skart uh, pašus gala saņēmējus, pētniekus, studentus. Tam ir instrumentam, kam ir jāskar nacionālās valdības. Mēs uzskatām, ka ir jāparedz papildu uh, sankcijas pret cilvēkiem, kas izmanto negodīgus uh, nodokļu modeļus, kas uh, skan, uh, kas uh, atstāja negatīvu ietekmi arī uz citām valībvalstīm. Ja mēs vēlamies būt Eiropas ģimene, tas mums izdosies tikai tad, ja pasargāsim savas demokrātiskās vērtības un rīkosimies nevis viens pret otru, bet gan sadarbosimies. Paldies! Tagad vārds Vaidenholcer kungam. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, viss uh, šis budžets ir uh, Eiropas Savienības mugurkauls un te skaidri iezīmējis solidaritātes princips dalībvalstīm ir jāuzņemas sava atbildība. Saņemtie līdzekļi ir ierobežoti, tādēļ arī tikai loģiski, ka līdzekļu izmantojums ir jādara saskaņā ar noteiktiem principiem. Tie, kas neievēlē, neievēro mūsu kopīgos noteikumus, viņi nevar turpināt sagaidīt, ka viņi saņems milzīgus maksājumus. Uh, Tiesiskums ir Eiropas Savienības viens no pamatprincipiem. Visām dalību valstīm ir jānodrošina tas, ka uh, tiek īstenot uh, um, neatkarīga kontrole un tiesiskums. Ja ir kādi pārkāpumi, ir jābūt iespējām pret tiem vērsties. Tādēļ mēs atbalstam šo priekšlikumu. Paldies komisijai par uh, izrādīto iniciatīvu. Uh, Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tiktu paredzēta arī būtiskāka Eiropas parlamenta loma, jo budžets ir viena no, un budžeta, budžets ir viens no mūsu prioritāriem jautājumiem. Paldies! Tagad pāriesim uz brīvā mikrofona procedūru. Esmu pieņēmis piecu runātāju lūgumus. Sāksim ar Šaidravas kundzi. Viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, paldies par doto vārdu. Kolēģi, redzu, ka daži uh, runātāji ir uh, nobežījušies par to, ka šī ierosinātā regula varētu tikt uh, ļaunprātīgi izmantota. Jā, mēs zinām, ka daži premjerministri ļaunprātīgi izmanto savu varu, savu pozīciju uh, Un šāds risks, protams, pastāv arī Eiropas līmenī, bet es domāju, ka mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības pamatprincipi gan nacionālajā valstu līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Un, ja ir kādi ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, tad mūsu rīcībā ir jābūt instrumentiem, kas ļautu situāciju labot. Vairāk kārt esam balsojuši par septītā panta uh, uh, uzsākšanu, un es nereizi nebalsoju par, jo tas uh, tā kā stigmatizē valdību, un redzam arī, ka šis instruments uh, nav pietiekams, lai pasargātu Eiropas Savienības budžetu un tiesiskumu. Mums ir nepieciešams labāks aizsardzības mehānisms. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Žānas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Es ļoti rūpīgi iepazinos ar šo ziņojumu, kurš man atgādina Džordža Orvela romānus Eiropas Savienība. Uh, ar katru dienu vairāk sāk atgādināt dzīvnieku fermu kā Orvela Romēnā. Vairāk atsevišķas dalībvalstis ir vienlīdzīgākas nekā citas ziņojumā. Vairāk kārt ir runāts par sādarbības mehānismiem, bet cik man zināms, ir tikai divas Eiropas Savienības valstis, uz kurām tiek attiecināts šis mehānisms. Komisāri, priekšsēdētāji, ja jūs vēlaties, lai rīt tiktu balsots par šo ziņojumu, tāds Pirms tam ikvienai dalībvalstī ir jātiek pakļautas sadarbības un pārbaudītas mehānismam. Paredziet to, pretie gadījumā nebūs vienlīdzības. Princips kā tāds varbūt ir labs, bet procedūra manī vieš bāžas. Kurš tad būs demokrātijas sargātājs Eiropas Savienībā? Lasot šo ziņojumu, man palika iespējas, ka mūs grib iebiedēt, ka mēs paliksim tukšām kabatām. Nosaukšu piemēru. Tiek apgalvots, ka komisija identificē vispārīgos trūkumus, pamatojoties uz visiem pieejamiem avotiem. Ko tas nozīmē pieejamie avoti? Vai tie ir mēdīji vai? Uh, tās ir NVO vai tie ir eh, labvēlīgie kolēģi no citām valstīm, eh, priekšsēdētāji, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem balsojot, liekot uz balsojumu šādas lietas. Paldies! Lūdzu, respektēt atvēlēto runas laiku deputāts Marijāšu uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Septītais pants definē tiesiskuma uh, aizsardzību, tiesiskas valsts iedzienu un Eiropas Savienības pienākumus. Un arī šie jautājumi ir atrunāti attiecīgajā pantā un ir jārespektē Eiropas Savienības kompetences. Tāpēc šīs pants darbosies tur, kur ir Eiropas Savienības kompetences. Ir skaidrs, ka visi grib um, tikt galā un uzveikt krāpšanos, bet nevar izmantot šo pantu, lai iejauktos dalību valstu iekšējās lietās, jo tas uh, būtu ceļš uz jaunu koloniālo politiku. Tad, kad trojka pārkāpa tiesiskumu Grieķijā, ko mēs šeit nereti esam nosodījuši, tika piemērots viens kritērijs. Bez tām mums tika apgalvots, ka memorandums bija legāls, neraugoties uz kopienas principu pārkāpšanu. Tāpēc nedrīkst būt dubulti standārti. Nākošais runātājs deputāte Malētiča. Paldies! priekšsēdētājs, cilvēka tiesību, cilvēka cieņas un Eiropas vērtību un tiesiskuma aizsardzībai nav alternatīvas. Un vai To vajag saistīt tikai ar Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Nē, tas attiec uz Eiropas Savienības vērtību aizsardzību, un šos jautājumus nevar saistīt ar. Um, mēdījiem, kuri vēršas pret kādu konkrētu valsti. Tāpēc, kā nereti, ļoti bieži šīs sankcijas sankcionētu to, tās valstis, kurām ir vajadzīgas, eh, vajadzīgs visvairāk fondu. Tām tiktu nogriezts finansējums, un tas nebūtu taisnīgi. Tāpat komisijai ir jāuzlabo un jāparedz līdz vienlīdzīgi izmantošana visās valstīs neatkarīgi no Eh, fondiem. Eh, Pēdējie eh, runātāji tiek pārtraukta, pēdējais runātājs deputāts Popā. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Eiropas Savienības budžets ir ļoti svarīgs visiem dalību valstu pilsoņiem, jo tas atbalsta ekonomisko sociālo attīstību Eiropas Savienības valstīs. Es nāk no valsts, kur Eiropas finansējums ir veicinājis ekonomisko izaugsmu, radījis darba vietas, devis iespēju modernizēt infrastruktūras un veselības aprūpas sistēmu. Mēs visi vēlamies, lai Eiropas finansējums tiktu vislabākā veidā izmantots pilsoņu interesēs. Tāpēc ir iestādes, kuras kontrolē to izmantošanu, e, Taču politisku sankci, kritēriju izmantošana sankcijām ir riskants pasākums. Šeit ir runa par to, ka uh, dalība valsts var kļūt par upuri politiskām spēlītēm. Eiropas Savienība ir jābalstās uz taisnīgiem un vienlīdzīgiem kritērijiem, kas nevieš nekādas šaubas. Paldies! Esam eh, pabeiguši uzklausīt brīvā mikrofona runātāju, un es tiek pārtraukts vārds komisāram Atingeram. Paldies priekšsēdētāji! Ļoti uzmanīgi uzklausījām izskanējušos komentārus, izvērtējām tos un turpmākajā procedūrā mēģināsim tos pēc iespējas vairāk ņemt vērā, turpinot darbu pie mūsu priekšlikuma. Bet redzu no vairākiem komentāriem, ka uh, um, ir uh, diezgan plašs atbalsts komisijas ierosinājumam ar atsevišķiem grozinājumiem, bet ir jābūt skaidrībai, ja mēs pieprasam tiesiskumu no dalību valstīm, tad arī mums Eiropas līmenī ir jābūt pilnībā tiesiskiem, bez jebkādām atkāpēm. Un tieši tādēļ arī komisijas priekšlikumā esam noteikuši, kā mums pašiem vajadzētu strādāt, kā lai mēs nodrošinām objektivitāti, kā lai mēs ņemtu vērā arī tiesu varu šajā priekšlikumā. Mūsu priekšlikumā tiek pieminēts tāds, ka ir jāuzklausa arī iesaistītā dalībvalsts, lai tai būtu iespēja paust savu nostāju. Jāapzinās, ka katra dalībvalsts jau neatbild tikai viena pat par sevi. Savu lomu spēlē arī komisija, padome, parlaments. Un tādēļ brīdī, kad tiek uh, pieņemts kāds lēmums, ir vienmēr jāskatās, vai tas ir tiesisks. Un dalībvalsts, uz kur tas tieši ir mērķēts, vai tā var to var arī pārstrīdēt tiesā. Uh, tie ir liela apsvērumi, kas tas ir jāņem vērā. Arī turpmākajos gados nu, noteikti būs arī tādi ļoti skaidri e, turpmākie tiesas spriedumi, kas būs svarīgi arī turpmākajos lēmumos un vispārējā virzībā. Un šajā gadījumā man ir ļoti svarīgi dzirdēt arī gan jūsu parlamenta, gan arī padomas domu šajā jautājumā. Paldies! Tagad referenci Gardijā Zabala Rubial. Kundze, divas minūtes, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Es visam ātri pabeigšu. Šīs diskusijas jau diena ir bijusi gara un vēl ir gaidāms citas debatas. Bet es visnotaļ piekrītu komisāra sacītēm, es ļoti uzmanīgi klausījos debatēs un es saprotu pamatotās bāžas, kas šeit pauž Eh, tiek paust no dažādu runātāju. Motes, es eh, un arī mani kolēģi esam apņēmušies strādāt pie šī ziņām, lai panākt vienošanos ar Rumānijas prezidentūru. Vēlos izmantot tās dažas minūtes, kas ir manā rīcībā, lai pateiktos no viss sirds Sarvamā kungam par viņu sadarbību. Mēs sākām ar nedaudz izšķirīgā, atšķirīgām uh, Uh, sākuma pozīcijām, bet es priecīgi, ka mums izdevies panākt labu ziņojumu. Paldies jums par jūsu darbu un uh, runu vadītājiem no citām politiskām grupām un arī budžeta kontrolas komitejas personālam pateicos. Arī augstu vērtēju Eiropas komisāra Otingera darbu un viņa personāla darbu. Tas uh, sniedz ieguldījumu mūsu darbā un ļauj mums to paveikt veiksmīgi. Es tikai ceru, ka tas, par ko vienojamies pēdējo mēnešu laikā, tiks uh, apstiprināts ar pozitīvu balsojumu rīt šajā uh, telmā, telpā, un tad beigās būs vēl labāks uh, ziņojums. Divas minūtes uh, referentam Sarvamā kungam. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem. Es ar lielu interesi tajos ieklausījos. Tagad eh, nedaudz neparastā secībā vispirms pateikšos visiem, kam to vēlos paust, un pēc tam tad izklāstīšu savus galvārdu. Tie, kam nesos pateic, neesmu pateicies līdz šim, tātad, protams, komisārs, visi ēnu referenti un jo īpaši sekretariāti un ļoti gudrie cilvēki gan budžeta komitejā, gan budžeta kontrolas komitejā. Paldies jums visiem! Taču vēl priekšēdējā, priekšpēdējā lieta, ko vēlos teikt. Īpaši vēlos paust pateicību tiem, kas bija konstruktīvi. Varbūt ne tādā veidā, ka viņi tūlīt pat atbalstīja galīgā ziņojuma priekšlikumu, bet kam bija kādas idejas, kādas uh, iebildes gaidājumajiem trilogiem. Taču pēdējā lieta, ko vēlos teikt, ir esmu ārkārtīgi sadrūmis. Un iemesls tam ir tāds, ka nu, tā nu darbojas politika. Mēs šodvakar uzklausījām veselu virkni cilvēku, kas bija ļoti negodīgi. Viņi galvenokārt runāja, uzrunāja savu dalībvalstu klausītājs, tas man atklāt jāsaka. Un pēdējie divi ar pus gadi mums lika piedzīvot traģisko fārsu tām sekām, smagākajām sekām, kādas politikai var būt vienai lielai nācijai un visai Eiropas Savienībai. Un jūs zināt, par ko es runāju. Un tāda, diemžēl, reizēm ir politika. Tātad sirsnīgi strādāsim kopā labākas Eiropas vārdā. Paldies! Paldies! Diskusijas par šo tematu beigušās un balsojums notiks rīt. Tagad nākošais darba kārtības punkts. Gīgolda kunga ziņojums - programmas fiskālis izveida sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā. Referenta vārdā četras minūtes ir kolēģim, sko, kolēģis Skot Kato. Paldies priekšstādātē. Priekšstādātā kungs, komisāra Otinga kungs, kolēģi. Nodokļu nemaksāšanas apkarošana e, nav īstenojama valstī atsevišķi gan šī fenomena pārobežu raksturu dēļ. Diemžēl padomē Eiropas Savienības valdības bloķē galvenos likumdošanas failus, kas nodrošinātu godīgu konkurenci vienotajā tirgū un nodrošināt ir to, ka uh, lielās korporācijas un uh, bagātie individi maksātu savu daļu nodokļu. Un tāpēc risinājums bija digitālā, digitālais nodoklis vakar. Komisija piedāvāja pārēju no vienbalsības uz kvalificēto vairākumu un arī piešķir šim parlamentam koplēmuma tiesības nodokļu jomā. Es domāju, ka komisija izvēlēsies nepareizo instrumentu, lai panāktu savu mērķi. Tas visticamāk izgāzīsies, jo šī neefektīvā pārejas klauzula ir neefektīva. Tā vietā, lai izmantotu 116. pantu